So, ladies and gentlemen, I think we should. Dāmas un kungi, es domāju, ka mums vajadzētu sākt. Mēs jau esam nedaudz iekavējuši, mēs vienkārši gaidījām, kamēr visi sanāks zālē. Aicinu visus ieņemt vietas. Tas būtu ļoti labi, jo mums ir divi darba kārtības jautājumi līdz pulksten pusčetriem šo pēcpusdienu, kad mums notiks uh, mūsu koordinātoru sēde. Tātad četros, 4.30 mums būs uh, koordinātors sēde. Pirmais jautājums ir kopīgā finanšu darījuma nodokļu sistēma. Engelkungs ir mūsu referents šajā jautājumā. Ēnu referenti ir uh, Korier de Campos, Temandes kungs, Kamfar kungs. Vai jūs aizstājat kādu no zaļajiem? Varbūt, jā, labi. De Jonga kungs ir noteikti klāt, es zinu. Kas no manas grupas izteiksies? Varbūt, ka es? Labi. Vai no komisijas ir kāds? Dīmās kungs. Tad Engelkungs jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Kā es saprotu, šī ir pirmā viedokļa apmaiņa. Un uh, Es eh, šoreiz runāšu angļu valodā, jo dokumenti ir angļu valodā, un tieši tāpēc pieturēšos pie anglosakšu tradīcijas. Es tikai gribētu iezīmēt tādus galvenos punktus mūsu diskusijā, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi šajā ierosinātajā finanšu transakciju tekstā. Es to, atsaukšu, es to tagad saukšu par FTT saīsinātu, tātad, lai ietaupītu laiku. Tātad FTT finanšu transakciju nodoklis. Es domāju, ka visi zina, uz ko tas attieksies. Te mēs nerunājam par uh, tiem darījumiem, ko mēs ikdienā veicam savā privātajā dzīvē. Un te es nerunāju arī par patērētāju kredītiem vai kredītiem uzņēmumiem. Kāpēc mēs izstrādājam atzinumu? Tāpēc, ka mēs uzskatījām, ka jautājums ir ļoti svarīgs kopīgā tirgus funkcionēšanai un mēs atzinumā nevaram rakstīt neko tādu, kas nebūtu attiecināms tieši uz iekšējo tirgu. Komisija ir izstrādājusi pielikumu šim priekšlikumam, un tas ir ietekmes izvērtējums, kur ir norādīts, ka pirmām kārtām, kā nodokļu ieņēmumi būs apmēram 57 miljārdi eiro. Tāpat laikā būtu ietekme arī uz izaugsmi, izaugsmas attīstību, un tas būtu apmēram tādos pašos, teiksim, apmēros vai proporcijās. Tas nozīmē, ka mēs fiskālo ieņēmumu, nodokļu ieņēmumu ziņā ieņemtu tikpat daudz, cik mēs zaudētu, ja izaugsme nenotiktu. Tas būtu tāds nulles līmenis, kas man liek domāt, un tas mums būtu jāpārrunā ar komisiju vēl tālāk. Tātad ir rodas jautājums, vai nebūtu saprātīgi izsvērt to, kā būtu, ja likmes būtu pilnīgi savādākas, un varbūt, ka tad varētu iegūt vai ieņemt vairāk, nekā mēs zaudētu no izaugsmes, no nenotikušās izaugsmes. Tātad te jāņem vērā pašreizējā situācija. Ierosinātās likmes 0,1% bija finanšu darījumiem kopumā un 0,01% eh, eh, atvasināto produktu operācijām. Tika paredzēts, ka atvasināto produktu tirzniecība geogrāfiskajā zonā, kur nodoklis ir, varētu samazināties par 70%. Tiek arī paredzēts, uzskatīts, ka, eh, ka tur, kur notiek intensīva tirzniecība, tajos punktos varētu pat pa 90% samazināties darījuma apjoms. Es nebūtu neatbalstu šo ļoti intensīvo tirzniecību. Un es pieņemu, ka varbūt arī jūs un vēl daudz citi to neatbalsta. Un tas liek man domāt, ka varbūt būtu loģiski teikt, ka ja jau šobrīd mēs apsveram to, ka atvasināto produktu un intensīvā tirzniecība varētu tikt samazināta vai izskausta par 70 līdz 90 procentiem, tad vajadzētu ņemt vērā šo politisko nostādni. Tā tad mums būtu jāizlem, vai mēs gal galā to gribam vai nē. Un ja nē, tad uh, mēs varam palielināt likmes. Ja jā, tad jau pašreizējās likmes rada problēmas. Tā tad gal galā mums būtu jā konstatē, cik daudz šādu darījumu ir nepieciešams un cik ir saprātīgi un labi iekšējā tirgus ietvaros. Ir vēl divas citas komitejas, kas uh, sniegs savus atzinumus, Dēve un budžeta komiteja. Es nevaru šeit zīlēt tagad kristāla bumbā, bet es skatu, ka Dēve visticamāk teiks, ka šīs, uh, šī jaunā nodokļa produkts būs jāizmanto, lai varētu pildīt tās saistības, kuras Eiropas Savienība uzņēmusies, gan lai palīdzētu attīstības pasaulē, atti tām valstīm, kas attīstās, gan arī, lai mazinātu klimatisko izmaiņu ietekmi. To mēs varētu izdarīt tikai tādā gadījumā, ja šis teksts tiktu apstiprināts uh, budžeta komitejā un attiecīgi, ja tā gribētu uzskatīt šos ieņēmumus par pašu resursiem, un ja tie būtu paši resursi, tad tie tiktu tādā gadījumā attiecināt uz visu Eiropas Savienības teritoriju, jo pretējā gadījumā tie nevar kļūt par pašu resursiem. Un te mēs nonākam pie vissvarīgākā jautājuma iekšējā tirgus komitejai. Notiek diskusijas, kuras ir ietekmējuši ekon komitejā veikto darbu līdz šim. Un varētu būt, ka šis nodoklis netiek attiecināts konkrētā datumā visā Eiropas Savienībā, bet tikai Eirozonā. Ekon komiteja to nav izdomājusi, bet ja jūs uzklausat uh, valstu vadītājs, tīpaši Francijas un Vācijas vadītājs, tad ir bijušas norādes uz uh, šādu lietu. Bet Eirozonā nav iekšējais tirgus, ir iekšējais tirgus tikai Eiropas Savienībā kā tādā. Un tas liek man savukārt domāt, ka viss būtiskākā lieta kas mums šeit būtu jāizlem, jānosaka, ir, ka tam visam jānotiek Eiropas Savienībā kā tādā un nevis kaut kādā mazākā teritorijā kā Eiropas Savienība. Juridiskais pamats finanšu transakciju nodokļu noteikšanai ir saistīts arī ar to, ka nepieciešams uzlabot iekšējā tirgus funkcionēšanu un, lai izvairītos no kropļējumiem iekšējā tirgu. Atkal loģika, kura ir eh, loģiska tikai tad, ja mēs to attiecinam uz iekšējo tirgu kā tādu kopumā un nevis tikai uz kaut kādu mm, segmentu. Tā tad gal galā es gribētu secināt, ka ir divas lietas. Tātad šis, šis teritoriālais aspekts nodoklim, ja tas tiek piemērots, un otrs iespējamā šāda nodokļa ietekme uz zināmām finanšu darījumu kategorijām un uz darījumiem. Tātad varbūt vajadzētu censties un tālāk kombinēt kaut kādas regulējošas iniciatīvas Es nezinu, vai šie intensīvie darījumi ir uh, kaut kāda lieta, kas uh, veicina iekšējā tirgus attīstību. Tās ir manas sākotnējās pārdomas, tajās gribēju dalīties ar jums, un tik tiešām ļoti gaidu jūsu domas un komentārus. Liels paldies par ļoti tādu skaidru pamata izklāstu šim dokumentam. Korieda Kampas kungs atbildēs. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā gribu pateikties referentam par ļoti skaidro ievadu šajā jautājumā. Acīm redzot, tā ir vienkārši lieta, bet tomēr tas nav tik vienkārši jautājums, ir ārkārtīgi sarežģīts. Nesenā finanšu krīze izrietēja no ļoti nevēlamiem darījumiem finanšu tirgu un radīja ļoti augsts izmaksas dalību uh, valstu ekonomikā. Un tagad daudzas valstis vēlas uh, spērt uh, kopīgu soli, bet tur ir nepieciešama kopīga koordinācija, kas savukārt ir grūti veicama. Tomēr mēs uzskatām, ka arī Eiropas Savienībā pašā kā tādā pastāv grūtības vairāk, dalībvalsts ir pret, ir īpaši apvienotā karaliste. Un tiek pasprie, apspriest iespēju ieviest šo priekšlikumu tikai Eirozonā, bet no tā vajadzētu izvairīties, jo uh, tas būtu gluži pretējā virzienā šādai globālai sadarbībai. FTT noteikumu harmonizācija būtu jāveic šajā priekšlikumā minēto iemeslu dēļ, un šis priekšlikums varētu noteikt tikai minimālās nodokļu likmes, un šī pieeja ir apšaubām, jo tas var radīt stimulus eh, ļoti tādos mobīlos sektoros, iz izmantot eh, pārvietošanās iespējas visā kontinentā un maksāt mazāk nodokļus. Tiek izmantots rezidents princips šajā priekšlikumā. Tātad, kur atrodas attiecīgās puses, attiecīgie spēlētāji, un nevis, kur notiek transakcija, ka tas nosaka pamatu nodokļu aplikšanai. Un pat šī priekšlikuma pretinieki atzīst, ka eh, tas um, nepalīdzēs šī nodokļa iekascēšanā. Liels instrumentu skaits ir iekļauts šajā priekšlikumā. Izņēmumi ir noteikti, bet tie var būt bīstami. Jo tas varētu novest pie tā, ka trūkst kontrols no Eiropas centrālās bankas puses, bet ja, ja nodokļa mērķis ir novērst spekulatīvas darbības, tad šādas darbības nav ietverts šī nodokļa direktīvas tvērumā. Priekšlikums nav īpaši detalizēts par, par to, kā e, šis nodoklis tiks, tā teikt, izplatīts, kā tas aptvers visu ekonomiku. Nav detalizētas informācijas par to, kā šīs izmaksas skars tīri privāts iedzīvotājs. Ir jāizvērtē šīs ekonomiskās uh, plūsmas. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Ja uzņēmums šīs izmaksas varēs pārvietot tālāk, tad nodoklis neizpildīs divus no saviem nodokļu. Tātad šis nodoklis sev neatmaksās, uh, neataisnos, un tas savukārt rada papildus bāžas. Tātad vai darbības ar ECB iekļaut šī nodokļa tvērumā vai palielināt finanšu izmaksas bankām? Tādā gadījumā tiktu palielināts investīciju cenas ne tikai finanšu institūcijām, un tas arī negatīvi ietekmētu mājasēmniecības. No otras puses, ja finanšu institūcijām nebūs iespēja pārlikt šīs izmaksas uz uh, citiem patērētājiem, uh, tad tas varētu ietekmēt attiecīgi atkal šo iestāžu bilances ļoti apšaubāmos veidos. Jebkādus nodokļu pasākums vajadzētu uztvert ļoti uzmanīgi, jo bieži vien tie var būt balstīti uz ekonomiskiem pieņēmumiem, kurus savukārt iespējams apšaubīt. Tomēr pētījumi parāda, ka analīzes ir bijušas ļoti tādas nopietnas, izsvērta dažādi scenāriji, un tas, ka nav skaidrs mērķis par to, kā šie līdzekļi būtu uh, tērējami, ir tikai tāds aptuvenas norādes, ka iegūtos ieņēmums varētu izmantot, lai mazinātu valstu iemaksas Eiropas Savienības budžetā, tad izskatās, ka tas būtu vienkārši nodokļu palielinājums bez kādiem samazinājumiem, bet jebkādus nodokļu palielinājumus vajadzētu ļoti uzmanīgi izsvērt, tīpaši ekonomiski trauslos periodos. Paldies! Mandesa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ļoti patika uh, Engela kunga pieeja. Un es piekrītu viņa argumentiem. Kādēļ mums vajadzētu ieviest šādu nodokli pašreizējā situācijā? Vai tas būs Eiropas Savienības uh, pašresurss? Vai tas ir tādēļ, ka mēs vēlamies izvairīties no uh, nepieņemamas finanšu instrumentu tirdzniecības? Vai tas palīdzēs novērst finanšu krīzes uh, iemeslus? Tad mums ir jākonkretizē, kāda veida finanšu darījumi tiks iekļauti šajā šī uh, priekšlikuma aptvērumā un kur nē. Uh, mums ir jāpadara finanšu plūsma daudz pārskatāmāk, jo šobrīd tas, tas nav tik vienkārši. Ir ļoti svarīgi atbildēt uz šiem jautājumiem. Vakar komisārs Meta paziņoja par jaunu ietekmes novērtējumu šajā jomā. Mums tad jāgaida, mums jāgaida kad nāks klajā, kad komisija nāks klajā ar šo novērtējumu. Mūsu rīcībā būs jauni fakti un uh, statistika un skaitļi. Šobrīd es ne, nevar, nevaru atbalstīt šo ideju, jo man ļoti daudz šaubu, kā man kolēģi to jau teica. Manuprāt, ir svarīgi zināt, uh, ko tas maksās katrai Eiropas mājasaimniecībai uh, un arī to, cik uh, darījumu tiks veikts ārpus Eiropas Savienības un uh, cik daudz finanšu institūciju gala rezultātā zaudēs no tā visu. Tātad jāskatās uz to visu globālā kontekstā. Es vēlos ierosināt atjaunot mūsu laika grafiku un pagaidīt, līdz ir gatavs komisijas ietekmes novērtējums. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs Emīlija. Vai tu vēlies izteikties? Vispirms vēlos teikt, ka es neesmu ēnu referents, tas ir pas, uh, Paskals Konfons iespējams, eh, droši vien, ka jūs ar viņu tiksieties eh, šī procesa laikā. Vispirms, eh, ko, kopumā ņemot, eh, mūsu attieksme pret Eiropas eh, Savienības finanšu darījumu nodokli, mūsu attieksme ir pozitīva. Un būtu tikai godīgi, ja šis sektors, šī nozare piedalītos ekonomikas atjaunošanā. Tas būtu tikai taisnīgi. Otrakārt, uh, tam būtu pozitīva regulatīva uh, ietekme. Mums ir jāņem vērā, kurš tad maksās šai gadījumā, un uh, tie būs, uh, tie būs tie, kas nodarbojas ar augstas intensitātes finanšu darījumiem, un tie būs ne tikai cilvēki, bet arī um, elektronizētie darījumi. Un kā, red, kā jūs zināt, Eh, tas bija viens no eh, krīzes eh, galvenajiem iemesliem. Tātad tam būtu regulatīva ietekme uz to finanšu sektoru daļu, kas uzņemas visā augstāko risku. Treškārt, te būtu ieņēmumi. Iespējami ieņēmumi. Protams, tas ir atkarīgs no tā, cik daudz mēs eh, zaudēsim eh, eh, uz IKP rēķina un darba vietu rēķina, tomēr tie varētu būt arī ļoti augsti ieņēmumi, pat vēl augstāk ieņēmumi nekā komisija ir aprēķinājusi. Ceturkārt, tā ir izaugsme un darba vietas. Arī manā valstī mēs diskutējam par negatīvo ietekmi uz izaugsmi un darba vietām. Un tikko Eiropā mēs zaudējam 9 miljonus darba vietu šīs krīzes dēļ. Man rūp ikviena darba vieta, un mums ir nepieciešama ilgtspēja mūsu ekonomikā un, un arī finanšu nozarē. Tādēļ nākotnē finanšu nozarē, lai tā būtu ilgspējīga, vajadzētu būt nedaudz uh, mazākai. Runājot par ieņēmumiem, kur vajadzētu uh, novirzīt šos ieņēmumus, vai tiem vajadzētu kļūt par Eiropas pašresursiem, vai tiem vajadzētu atgriezties nacionālajos budžetos. Uh, es domāju, ka mums ir jāuzklausa dalībvalstu viedokļi, komisijas viedoklis. Protams, ka mēs atbalstām Eiropas pašresursus. Man politiskā grupa to atbalsta. Es neesmu pārliecināta, ka šobrīd tas ir iespējams Eh, tomēr eh, ik viens eh, finanšu ministrs meklē ieņēmumus, un ja ir iespēja gūt kādus ieņēmumus, tad viņi cīnīsies par šo iespēju. Mums ir skaļi jāpauž tas, ka komisijas priekšlikumā ir daudz nepilnību. Un nākamais būtu pār šī nodokļa struktūru. Tā būtu, tādai vajadzētu būt nākamajai diskusijai. Un, protams, ka galvenais eh, strīdus ābols te būs geogrāfiskie ierobežojumi. Tad vai tas būs tāds modelis, kas attieksies, eh, attieksies globāli uz visām eh, reģistrētajiem uzņēmumiem, proti uz tiem, kas tad arī ārvalstu uzņēmumi uh, uh, palīdzēs mums gūt ieņēmumus uh, šī nodokļa palīdzību. Piemēram, Londona nav kļuvusi mazāka tikai tādēļ, ka ir šāds līdzīgs nodoklis tad šī nodokļa struktūra būs pareiza, tad mēs noteikti gūsim ieņēmumus. Eh, komisijas pašreizējais priekšlikums balstās uz Zviedrijas eh, modeli. Un tad sākumā mums ir jānoskaidro, kāda būs šī nodokļa struktūra. Tad es vēlos runāt par patērētājiem, jo tāds ir mūsu komit, tas viens no mūsu komitejas pamatmērķiem. Papildu nodokļi ļoti bieži uh, ir jāmaksā patērētājiem. Uh, jā, tāds risks pastāv, tomēr mums ir, jā, mums ir jā, jāstrādā pie pārskatāmības banku tirgu un jāmēģina aizstāvēt patērētāju un jāskaidro šis, tas viss patērētājiem. Pastāv tāda sistemātiska tendence, uh, kur eh, jebkurš sloks tiek nogrūst uz patērētāju pleciem. Mums ir jāmeklē cita iespēja. Ja patērētāji ir vienīgie, kas eh, cieši no šī nodokļu sloga, tad, protams, eh, tas nebūtu atbalstāmi. Runājot par grafiku, mums ir jāmēģina iedvesmot komisijas strādāt labāk, un, manuprāt, laika grafiks ir ideāls mums kā parlamentam. Paldies! De Jonga kungs, lūdzu. Vēlos izteikt pāris komentārus. Man arī ļoti interesē tehniskā transponēšana mums jāpalūkojas uz to, cik lielā mērā šie tehniskie jautājumi tiek aplūkot šajā sēdē vai ekon komitejā. Un ja mēs izlemsim darboties mūsu komitejas ietvaros, tad vēš, vēlos tur pievērsties detalizētāk. Runāt par Engelkungu jautājumu, manuprāt, tas ir labs. Mums tiešām jāuzdod jautājums, vai vēlamies šos darījumus mikrosekundē vai nē mēs nevaram vienkārši noteikt aizliegumu Eiropā, jo tad šie darījumi notiks kaut kur citur. Bet nu, mums ir jādomā, kas notiks, ja kādā, kādai valstī ir problēmas Eiropā un ja šai valstī tiek sniegta palīdzība. Un vienlaikus tiek tirgots valsts obligācijas tik lielā ātrumā, ka tas sāsina krīzi tad mēs nevaram tā vienkārši pārtraukt šo tirzniecību. Tas atkal tikai sāsinātu krīzi. Tas ir ļoti sarežģīti, ja mēs palūkojamies uz katras konkrētās valsts specifisko situāciju. Otkārt, ir ļoti daudz argumentu pret šo nodokli. Zaļie jau runāja par patērētāju iebildumiem, kas bieži vien tiek arī minēts kā iebildums. Tiešām kādā veidā un vai šis uh, noslogojums netiks uzlikts uz patērētājiem. Kredītfondi arī baidās, ka viņu izmaksas tad pieaugs un ko mēs par to domājam. Un īpaši runāt par šo pensiju fondu stabilitāti, tas nav labi, īpaši, ja viņi piedalās šajās augstas intensitātes darījumus. Runāt par vidējiem uzņēmumiem, tas arī ir jāņem vērā. Un bankas vienmēr saka, ka tad šie uzņēmumi, mazie uzņēmumi atradīsies tādā kļūmīgā situācijā. Viņi nevarēs saņemt finansējumu, bankām ir liela ierobežojuma. Runājot arī par šo nodokļu izmantošanu, tam bija jābūt kā līdzeklim, lai varētu globāli finansēt attīstības valstis, bet, nu, mums tagad tāda globāla plāna vairs nav, un tagad ir ļoti grūti pateikt, kā iegūtie līdzekļi jānovirz šim mērķim. Nu, mums ir ļoti dažādi viedokļi, taču es pats neatbalstītu, ka ienākumi no šī nodokļi tiks automātiski uzskatīti kā Eiropas Savienības ien ienākumi. Varbūt būtu labāk, ja šo naudu saņemtu valstis, un tad varētu pārdomāt, vai nav nepieciešama kāda kopīga tiesa lietu akti. Un es, ka Francijas pārstāvs teica, ka ja nebūs šāda nodokļa Eiropas līmenī, tad viņš būtu gatavs to ieviest nacionālajā, un iespējams šāds ierosinājumi ir vēl arī citi. Pašlaik mēs atrodamies tiešām tādā situācijā, kad ir jāģenerē idejas un kaut kas jādara, un daļēji jau finanšu krīze Eiropā tika izraisīta šo augstu riska nodokļu dēļ, un mēs nedrīkstam pārāk ilgi vilcināties. Iespējams, ka G20 pa, panāks kādu startautisku vienošanos, taču uh, nu, mēs nevaram gaidīt, un šeit es varu tikai sekot Francijas prezidenta viedoklim. Būtu es varētu teikt dažus vārdus savas politiskās grupas vārdā, jo nu referents nav šeit klāt. Es domāju, ka jūs nebūsiet pārsteigti uzzinot, ka es esmu skeptisks pret šādu nodokli. Iesākumā vēlos minēt tādu vispārīgu faktu. Pastāv pieņēmums, ka tas būs tāds vieglais ceļš, kā iegūt papildu ieņēmumus. Sevišķi pašreizējos ekonomiski smagajos apstākļos ka tas ir tāds inovatīvs finanšu instruments, kas eh, palīdzēs iegūt papildu līdzekļus bez ekonomiski, ekonomiskiem, uh, eh, ekonomiskiem negatīviem, uh, ne, ekonomiskas negatīvas ietekmes. Un te tiek teikts, ka tiek ņemti vērā riska uh, mazināšanas uh, Eh, pasākumi, ko iekļauj šis eh, finanšu darījuma nodoklis. Un ilgtermiņā eh, šāda negatīvā ietekme tiks samazināta pār pusprocentu. Manuprāt, tas ir pietiekami slikts rezultāts. Manuprāt, šīs ietekmes novērtējums nav īpaši iepriecinošs. Es nedomāju, ka šajā posmā mums vajadzētu apsvērt eh, šādu nodokli un vajadzētu, eh, vajadzētu pieņemt to, ka IKP varētu samazināties par pusprocentu. Eh, tie ir tās milzīgas summas. Otrais, kas man uztrauc, ir tas, ka sādāle būtu progresīva. Un te, pats, te ir rodas problēma ar pensiju fondiem. Uh, Daudzi cilvēki ļoti ilgu laiku strādājuši noteikti uzņēmumu labā, un šie uzņēmumi ir iemaksājuši iemaksas pensiju fondos. Manā valstī uh, ir daudz privātu pensiju fondi, kas ir ieguldījuši akcijās un obligācijās, kā arī valdību vērtspapīros un. Uh, uh, Es runāju ar uh, kādu, kurš uh, kurš saņem savu pensiju no šādiem pensiju fondiem. Eh, un šādu fondu pārvaldītāji pastāvīgi uzrauga fonda portfeli eh, un akciju obligāciju un tā tālāk apriti šajā portfelī. Eh, un cilvēki uzticas šiem fondu pārvaldītājiem. Savukārt eh, šāds finanšu darījumu nodoklis ierobežos eh, šo fondu pārvaldnieku, īpaši pensiju fondu pārvaldnieku manevrēšanas iespējas un iespējams samazinās pensijas. Tātad es to nesauktu par progresīvu sadali. Un vēl šajā ietekmes novērtējumā ir jāņem vairāk kā cits faktors. Uh, ietekme, kas ir uz finanšu sektoru. Mēs esam diskutējuši par automatizēto tirdzniecību un iespējamām problēmām, kas te varētu rasties. Es to neatbalstu. Es esmu iepazinies ar konkrētiem pierādījumiem, ka būs eh, negatīvas sekas. Manuprāt, tā ir tāda īskropļota eh, prakse finanšu tirgū mums ir jāno, jānodrošina finanšu regulējums. Un finanšu darījuma nodoklis nav obligātais uh, instruments uzlabojumu īstenošanai. Es uh, nepiekrītu komisijai, ka finanšu sektora samazināšana uh, varētu uzlabot situāciju. Daudzās valstīs jau ir papildu nodokļi finanšu nozarei, e, un tas nebūtu neietekmē izaugsmi pozitīvi. Es vēlētos, lai Grieķijā tiktu sakārtot šī finanšu nozara, jo tiek aizdoti, e, jo vajadzētu aizdot līdzekļus e, darba vietas radošiem uzņēmumiem, un Grieķija to pašlaik nedara kas ietekmē izaugsmi. Uh, es piekrītu uh, turn, Turnēnas kundzē, ka tas, uh, tas būs liels sloks uh, Eiropas Savienības budžetam. Eiropas komisijas interesēs ir uh, tas, ka dalību valstis E, dalībvalstis gūs ieņēmums no finanšu darījuma nodokli, un ka šis ieņēmums no šāda nodokļa varētu daļai izmantot kā Eiropas uh, pašresursus, e, ja piepludināt Eiropas budžetā. Manuprāt, tas nav pārliecinošs priekšlikums. Un, manuprāt, te mēs attālināmies no realitātes komisijas spēkos nav likt dalību valstīm eh, šādi rīkoties, nav nekāda pamata, eh, un tas netiek eh, izlēmts ar koplēmumu procedūru. Daudz dalību valstis to nepieņems. Tādēļ tā rezultātā tiks izkropļots iekšējais tirgus, netkarīgi no tā, ko mēs domājam par šo priekšlikumu. Mēs varam ignorēt daudzas lietas, kas mums nepatīk, bet uh, Eh, tomēr tas radīs eh, tirgus izkropļojumus. Un eh, daudz viet valstis, valstīs tā, ekonomiskā aktivitāte samazināsies šī finanšu nodokļa rezultātā. Varbūt šis nodoklis varētu uh, ietekmēt situāciju pozitīvi, ja tas tiešām tiktu vispusīgi um, pielietots. Tomēr, manuprāt, tas būtu kaiti, tas kaitētu ikvienam Eiropas Savienības pilsonim. Tad tāds ir mans viedoklis kā priekšsēdētājam. Man ir Vojčevas kundze šeit sarakstā, Prati kunga un Gebhardes kundze. Sāksim ar Vojčevas kundzi. Paldies! Es nevēlos atkārtot, ko mani kolēģi jau ir teikuši šajā diskusijā. Tomēr eh, šī diskusija, eh, kas pašlaik ir sākusies dalībvalstīs, tā skatā manī valstī Čehijā, eh, ir balstīta uz vien to pašu jautājumu. Nav īsti skaidrs, ko mēs īsti vēlamies regulēt, vai mēs vēlamies samazināt spekulatīvu darījumu skaitu, vai uh, arī vēlamies iegūt vairāk ieņēmumu, lai izmantot tos noteiktām vajadzībām. Tad tas ir pirmais jautājums, un atbilde nebūtu nav skaidra. Kur eh, un kā vajadzētu izmantot šos eh, līdzekļus? Kas attiecas uz šo jautājumu, ja komisija uh, cer, ka dalībvalstis reaģēs pozitīvi un atbalstīs šo priekšlikumu, tad es domāju, ka šī nauda ir jāatgriež atsevišķu dalībvalstu uh, budžetos. Un tas būtu papildu finansējums. Protams, es saprotu, uh, ko komisija vēlas panākt ar šo priekšlikumu mēs nevaram būt pārliecināti par šī priekšlikuma ietekmi. Te ir ļoti daudz jautājumu, kā būtu, ja būtu. Manuprāt, šobrīd mums vajadzētu veikt ļoti detalizētu analīzi. Varbūt šī, šis sarežģītais jautājums būtu jāizskata sabiedriskā uzklausīšanā kuru komisija varētu eh, sagatavot, piedāvājot dažādas opcijas un priekšrocības un trūkumus. Un tad eh, komisijai vajadzētu paskaidrot, ko patērētāji iegūs katras eh, opcijas gadījumā. Mēs runājam par finanšu sektoru un problēmām, kas izraisīja krīzes situāciju. Dažas, dažu valstu kredītreitingi ir samazināti, kas eh, nozīmē, ka tām ir daudz grūtāk eh, atdot parādus. Kādēļ komisija nav apsvērusi ah, iespēju aplikt ar nodokļiem dividendes? Eh, finanšu darījumu dividendes. Tātad šādas uh, iespējas noteikti ir jāapsver. Uh, manuprāt, uh, komisijai vajadzētu uh, rūpīgāk izsvērt iespējamos darbības virzienus. V kolēģi, kā jūs domājat, vai vajadzētu organizēt sabiedrisku uzklausīšanu par šo jautājumu? Esmu pārliecināts, ka uh, Libe komiteja jau nodarbojas ar šīs uzklausīšanas organizēšanu. Ja mums vēl būs laiks, tad es došu vārdu kolēģim, kas varētu pastāstīt kaut ko vairāk par to visu. Tomēr teikt mums, uh, uh, tagad došu vārdu Perati kungam. Lielas paldies priekšsēdētāji! Es nekādā gadījumā nevēlos uh, noliegt uh, tehniskās problēmas, kas ir saistītas šādu nodokļu ieviešanu, taču, manuprāt, tas varētu kļūt par instrumentu, kas būs ārkārtīgi efektīvs, un tam ir divi iemesli. Pirmkais, pirmais ir saistīts ar finanšu sistēmu, un otrais ir saistīts ar ekonomiskajiem jautājumiem. Mēs esam konstatējuši, ka pēdējos divos gados daļa no problēmām, ar kurām cīnījās mūsu valstis un daļa no problēmām saistībā ar eiro radās finanšu darbību rezultātā, kuras bija tīri spekulatīvas. Nu, tas nav saistīts ar kaut ko pozitīvu. Šeit runa bija tikai par pēļņas gūšanu attiecīgos apstākļos un ārkārtīgi ātros uh, tempā, kur nebija nekāda pamatojuma. Vienīgais iemesls bija gūt peļņu, un tā ir tāda negatīva praksa, ir nepieciešams kaut kas pretējs, taču būtu absurda, ja tagad mēs iziet no pašreizējās krīzes, ja, ja mēs rīkotos tāpatās, kā. Ka tāpat tās radot tādus apstākļus, kas mūs ieveda jau šai krīzē. Es domāju, ka mums ir jāņem vērā pagātnes pieredze un jāceņšas atrast instrumentus, kur nav šādu negatīvu kur mēs varam ierobežot šīs negatīvās darbības, un šeit mums jāsāk ar bankām. Nodoklis, kuram ir konkrēts mērķis, lai novērstu šādas spekulācijas konkrētā laika posmā. Šeit runa ir arī par uh, eh, disbalansu radīšanu, ko šādas spekulācijas nes līdzi. Nu, šādi jauni instrumenti taču var kaut ko panākt, var radīt tādu kā vēstījumu finanšu pasaulē, un ka tas tiek ņemts vērā, ja mēs vēlamies attiecīgi rīkoties. Ieteikums par šo ienākumu izmantošanu. Mēs visu laiku runājam par izaugsmu galu galā. Uh, konstatējam, ka mēs runājam tikai par stabilitāti, nevis par izaugsmi. Kā tad, lai mēs panākam šo izaugsmi? Tikai noregulējot tirgus? Nu, es domāju, ka tas nav pareizais veids. Ir jāreorganizē Eiropa kopienas līmenī un ir nepieciešams konkrētas institūcijas ir nepieciešami resursi, kuri pašlaik valstīm nav pieejami, un šie līdzekļi varētu tikt iegūt no eiro obligācijām, ja tās tiks izmantotas, daļa varētu tikt izmantotas Eiropas glābšanas programmai, un daļa varētu izmantot, lai veicinātu ekonomiku. Un daļu mēs varētu būt arī no šī finanšu darījuma nodokļa ienākumiem. Manuprāt, nav jēgas, ja mēs sakām, ka visi šie līdzekļi ir jānodod dalībvalstīm vai arī, ka tie visiem ir jāieplūst kopienas budžetā. Es domāju, ka tiem ir jāieplūst kopienas budžetā, solidaritātes vārdā un lai varētu panākt šo kopīgo liederīgumu visā Eiropā ir kopīgi tīkli, kur var izmantot šādus līdzekļus, visi minētie argumenti mani nepārliecina. Tiešām vēlos to tā atklāti pateikt. Tik pieminēts tas, ka tiek ap, apdraudēti pensiju fondi, ja tiks īstenotas attiecīgas normas. Nu, es katram no mums ieteiktu neieguldīt nevienu eiro šādā pensiju fondā, kuram nav garantētas ienākums un kas balstītos tikai spekulācijām. Tad tiks pazaudēts ne tikai šis viens eiro, bet arī vēl pārējie iespējamie. Mums ir nepieciešama stabilitāte visā šajā procesā, kā tiek administrēta šī ietaukījuma. Un šis viedoklis par to, ka visiem ir jāpiedalās, ja kāds uh, citādi nekas nestrādās. Nu, var kādam dot arī veto tiesības, bet tas viss ir saistīts ar šo teritoriālo dimensiju, un diez vai tā vajadzētu rīkoties, ka mēs sakam, visi to darīs, vai arī Eiropa to centīsies panākt. Manuprāt, tas ir tāds kā atrunis. Manuprāt, tam visam jādarbojas tiešām pēc iespējas plašāk, bet ja mēs sāksim un konstatēsim, ka mehānisms strādā, tad patiesībā būs ļoti viegli uh, iegūt eh, pārējo līdzdalību, kurš sākumā varbūt nebija par to pārliecināti un nevēlas piedalīties. Manuprāt, šis varētu kļūt par vienu no jaunajiem inovatīviem instrumentiem, kas būtu arī tiesisks, un ka tas arī novilktu zināmas robežas starp pirms un pēc. Es tiešām esmu pārliecināts, ka šis instruments ir liedali, liederīgs. Es tikai gribu atgādināt kolēģiem, ka mums vēl ir viens darba kārtības jautājums pēc šī, bet šis, protams, ir arī ļoti svarīgs. Gebhards kundze gribēja izteikties, un pēc tam Švāba kungs arī, manuprāt, ir norādījis, ka viņš gribētu kaut ko teikt. Švāba kungs, vai tā ir? Well, bet Gebhards kundze vispirms. Nesu pārliecināts, vai vēl kādam runātājam pēc tam būs laiks. Gebhards kundze. Jā, yeah, Lielas paldies priekšsēdētāji, paldies Engela kungam par jūsu komentāriem Es domāju, ka pašreizējā diskusijā mēs nedrīkstam aizmirst to, ka Eiropas parlaments pirms pāris nedēļām plenāras sesijas laikā ar lielu vairākumu pieprasīja šo finanšu darījumu nodokli un atgādināja Eiropas komisijai, ka tā jau sen ir apsolījusi īstenot šo nodēklu. Un tagad apšaubīt visu šo, manuprāt, tas šķiet dīvaini. Nu, sākumā mēs to pieprasām, beigās pasakām, nē, mēs to nemaz negribam. Nu, es domāju, ka mums vajadzētu paturēt konsekvenci un attiecīgi rīkoties, novērtēt šo priekšlikumu, un ja Eiropas komisija darbojas saskaņā ar parlamentu vēlmēm, tad mēs nevaram teikt, ka nē, mēs to vairs negribam. Nu, manuprāt, tas būtu apgrūtinoši. Taču man ir arī problēma ar Eiropas komisijas priekšlikumu, kas nav īpaši pievilcīgs un tālajošs. Manuprāt, tas rada tādu kā placebo efektu, lai parlamentam būtu ne, iespēja būtu radīts tas iespējas, ka komisija darbojas šajā jomā. Es domāju, ka mums tiešām ir nepieciešama vēl miesa šim skeletam, un šeit es tiešām piekrītu savam kolēģim Kareiras kungam. Es domāju, ka šis finanšu darījuma nodoks, par ko mēs jau ilgi diskutējam, ka tam ir ļoti daudz pozitīvu aspektu, ja mēs to pareizi piemērosim. Es negribu tagad uzskaitīt pilnīgi visus aspektus, bet tikai vienu, jo mums trūks laika. Par pārējo runāšu kādu citu reizi. Īpaši tāpēc, ka mēs esam komiteja, kas atbilst par iekšējo tirgu, un īpaši runājot par to, ko Hārborkungs teica par savu politisko grupu. Tieši pretēji, es domāju, ka finanšu darījuma nodoklis var būt liederīgs finanšu tirgu jo tādējādi mums būs instruments, ar kuru mēs finanšu tirgus varam efektīvi rīkoties un uzlikt stop zīmi veselam klāstam finanšu darījumiem, kuriem nav nekāda sakara ar reālo ekonomiku. Mēs varam rūpēties par to, lai Eiropas Savienības reālajā ekonomikā un eh, iespējams arī nākotnē plašākā mērogā tiktu nodrošināta godīga konkurence tas, tā ir nepieciešama arī finansēšana un refinansēšana, un šeit es tiešām piekrītu Koferatī kunga teiktiem, īpaši runāt par pensiju fondiem. Ir ļoti labi pensiju fondi, kuri strādā ļoti pamatīgi, kuros pilsoņiem nav jābaidās, ka kaut kad viņi stāvēs uh, tukšuma priekšā, un ir tādi fondi, uh, kuriem ir ļoti sarežģītas finanšu darījums situācijas, un tieši šajās jomās mums ir attiecīgi jārīkojās. Tās valstis, kuras finanšu tirgos darbojas efektīvi un labi, tur mums ir nepieciešama šāda lambda. Es atbalstītu tādu pensiju sistēmu, kuras regulē valstis, taču es zinu, ka uh, ir valstis, kur tas tā nenotiek, un tas mums ir jāņem vērā. Tādēļ mums nevienmēr ir jāplūko šīs negatīvās puses, bet arī pozitīvās puses, kuras varam novērtēt, ja ieviešam šādu finanšu darījumu nodokli. Un tādējādi arī mums būs pieejami elementi, ar kuriem varam regulējoši iesaistīties finanšu tirklos. Paldies! Švāba kungs priekšēdētāji ļoti daudz, kas ir ticis pateikts, un līdz šim es patiesībā uzdod jautājumu sev, vai mūsu argumenti tieši nodarbojas ar komisijas priekšlikumu. Manuprāt, tam vajadzētu būt arī mūsu vadlīnijai. Šeit runa nav par jaunu nodokļu un jaunu ienākumu avotu radīšanu Eiropas Savienībā. Varbūt daži tā domā, taču tas pilnībā nav mans viedoklis. Un otrkārt, priekšsēdētāji kungs, jūs noteikti to zinat. Pensiju fondi investē uh, ilgtermiņā. Un viņa vērtības pieaug, veicot šīs investīcijas. Tādēļ šie finanšu darījumi nodokļi pensiju fondiem ir ļoti nelieli, tādēļ šie patiesībā pensiju fondi nemaz netiek skarti, viņiem ir jāmaksā varbūt šie 0,01%, taču, kā jau teicu, pensiju fondi investē ilgtermiņā. Un ar šo nodokli mēs necenšamies radīt kaut kādu sankciju. Mēs bijām konferencē, kur Britu premjers vietnieks uzskatīja, ka ar šo nodokli pastāv mēģinājums iznīcināt Londonas sitiju. Un līdzīgi arī Vācijā Frankfurtē tika izskanēt šādu, paust šādu viedokli, taču tas tā nav. Uh, Vēlos šeit pieminēt Kalifornijas likumu, kas attiecas uz uh, regulējumu laivām un uh, oglekļu emisiju noteikšanu. Tik izska pausti viedokļi, ka tas uh, kropļos konkurence un mēs nevaram paņemt to Eiropā, taču šodien mēs pārņemam šādas normas. Un es, protams, arī nevēlos uh, atrunāties, ka šīs tehniskās nianses nav tik sarežģītas, ar to mums būs daudz jāstrādā, taču galvenais jautājums īpaši iekšējā tirgā jābūt tādam, kāpēc investmenta ieguldījumu fondām, kas iegādājas kāds uzņēmums, ir jāmaksā nodoklis un citiem atkal nav jāmaksā nodoklis. Mums ir jāuzdod šāda veida jautājumi, kaut arī tie tikai palēnām parādās mūsu galdiem. Paldies! Paldies! Man šķiet, ka mums nāksies noslēgt šo darba kārtības jautājumu. Atvainojos tiem, kas nepagava izteikties. Man šķiet, ka mums nav laika komisija iedot vārdu atbildēt, bet es domāju, ka mums vēl citurreiz būs iespēja. E, Engels kungam ir jāizstrādā atzinums, un e, mēs katrā ziņā aicināsim Eh, komisiju vēl kontaktēties ar Engela kungu, jo, kā es teicu, viņiem šis eh, darbs jāizstrādā līdz galam. Jūs tomēr gribat uzklausīt komisiju, Engela kungs saka, priekšsēdētājs. Es saprotu, ka mums ir vēl viens darba kārtības jautājums pirms notiek koordinātors sanāksme, kas ir paredzēta pus četros, tā kā tas mums atstāja pavisam nedaudz laika, 25 minūtes tikai. Bet mums noteikti būs iespēja izklausīt komisiju vēlāk, saka priekšsēdētājs. Frank, jums vārds. Es saprotu laika ierobežojums, saka Engela kungs, bet es tik tiešām ar visu cieņu pret iepriekšējo runātāju gribētu teikt, ka es tiešām gribētu dzirdēt, kas komisijai sakāms attiecībā uz otro pārskatīto vai jaunu ietekmes izvērtējumu. Ja tikai šo elementu es varētu dzirdēt, jo tas tik tiešām būtu svarīgi attiecībā uz to, ko mums vajadzētu tālāk darīt. Labi, priekšsēdētājs saka, vai komisija var mums kaut ko pateikt, Dīmas kungs. Paldies priekšsādātāji, paldies referentam. Labi, runāšu pavisam īsi. Es gribēju izteikties par daudziem punktiem, bet, kā jūs lūdzāt, būšu ļoti ātrs. Nebūs pārskatīts ietekmes izvērtējums tādā noteiktā izteiksmē. Mēs pat labam detalizējam, pieslīpējam šo izvērtējumu, bet notiks vēl papildus simulācijas par ekonomisko ietekmi. Uh, kāda varētu būt no šī priekšlikuma īstenošanas. Un tā vienkārši nebūs spēle ar cipariem, kā jūs varbūt norādījāt, jo ietekmes izvērtējums, kas ir veikts. Pagājušā gada pirmajā pusē vairāk bija tāda vispārīga rakstura, un tas, ko mēs darām tagad, ir vairāk vērts uz to, lai mēs konkrēti piestrādāt pie tām simulācijām, ko mēs jau esam veikuši. Un cipari, kas tagad tiek aprēķināti, kas tagad izriet no šīm simulācijām, tie ir eh, tādi daudz eh, skaidrāk un parāda, ka ekonomiskā ietekme un IKP zudums un investīcija nodarbinātība un algu un kapitāla pieauguma zudums ir ļoti mazs vai tikpat kā nebūs ilgākā nākotnē, kas mūsuprāt, ir labs rezultāts. Mēs uh, pastāvētu uz to, ka arī pašt, pastāvošais, esošais ietekmes izvērtējums, kaut kā viņš parāda uh, to, kāds būtu ekonomiskais rezultāts, tas principā neiet pret mūsu priekšlikumu, jo ietekmes izvērtējums ir tas, kas tas ir. Tās ir ekonomiskās simulācijas ar zināmiem ierobežojumiem attiecībā uz to, ko var izmodelēt un izsimulēt uh, ekonomiskajā modelēšanā ir zināmi transakciju veidi, kurus mēs varam iekļaut kādā ekonomiskā modelī veicot simulācijas. Tātad ir daudz dažādu elementu, ko mēs nevaram iekļaut. Un pavisam ātri drīkst. Vēl viens uh, komentārs, kas tika izteikts vairāk kārt, un kas, protams, ir ļoti svarīgi tieši šai komitejai, tas ir ietekme uz iekšējo tirgu. Uh, Teorētiskā gadījumā, ja, teiksim, ir dalība valstu apakšgrupa, kura ieviesta uh, šo nodokli, bet nevis visā Eiropas Savienībā. Uh, Protams, ka priekšlikums attiecas uz visu Eiropas Savienību, un tā tas arī paliek, ja būtu kaut kāda tendence, ko inicijētu pašas dalībvalsts un Eiropas komisija. Tātad izvēlēties ieviešanu tikai kaut kādā valstu apakšgrupā, tad mēs pieņemtu, ka tas tiktu darīts, izmantojot pastiprinātās sadarbības instrumentu, kas ir procedūra, ko paredz Eiropas uh, Savienības darbības līgums, un tādā, tādā gadījumā komisijai būtu jāpārbauda, vai ir ietekme uz uh, iekšējo tirgu. Un ir iespējams arī scenārijs, ka ieviešana valstu grupā nebūtu iespējama. Es nevaru izslēgt arī tādu uh, scenāriju. Piemēram, attiecībā uz PVN mums ir Eiropas Savienības uh, tiesību kopums, bet ir arī citi pierādījumi vēl netiešo nodokļu jomā, piemēram, attiecībā uz automašīnu nodokļiem, kas nav radījuši izmaiņas pilnīgi visās dalību valstīs. Tā tad būs rūpīgs izvērtējums, iespējamam ietekmei un jāpaturprātā, ka ir arī pret diskriminācijas eh, nosacījumi attiecībā arī uz trešajām valstīm, kas, eh, mūsuprāt, netiek pārkāpta ar šo priekšlikumu, bet arī te vajadzētu izvērtēt, kas varētu notikt Eiropas Savienībā, ja tikai kāda valsts apakšgrupa izvēlētos īstenot priekšlikumu. Bet, kā es teicu, šāds solis tālāk būtu juridiski jāizvērtē, ja un kad šāda procedūra tiktu uzsākta. Es saprotu, ka jums ir laika trūkums, es uh, beigšu runāt, bet es, protams, esmu gatavs atbildēt uz tehniskiem jautājumiem, kādi jums vēl varētu būt. Lielas paldies komisijai! Es arī gribētu atbildēt jūs pēdējo jautājumu ar ja un kad šāds scenārijs varētu sākt īstenoties. Es domāju, ka manas valsts valdība droši vien savu nostāju nemainīs šajā jautājumā. Ja te varētu likt likmes un derēt, tad es domāju, ka te nu būtu īstā vieta, kur nopelnīt Engelkungs. Mums ir laika grafiks priekšā. Vai jūs gribat kaut ko vēl piebilst, vēl uh, pateikt? Tātad jums būs gatavs uh, ziņojuma projekts 3. februārī, es tā saprotu, jūs to mums iesūtīsiet. Jā, Engels, Engelkungs saka, es uh, biju cerējis uh, līdz tam to izdarīt, bet katrā ziņā uz 3. februāru tas būs gatavs. Es nezinu, kāda būs oriģinālā valoda, sākuma valoda. Iespējams, ka tā būs angļu valoda, ņemot vērā to, kā viss līdz šim ir noritējis. Un Malkolm, kā jau jūs pareizi norādījāt, pirms 30 sekundēm mums būtu jāsāk ar iekšējā tirgus uh, ietekmi, ietekmes izvērtēšanu. Un uh, tieši tā es to es arī darīšu, un attiecīgā laikā teksts tiks iesniegts jums. Jā, paldies! Ļoti labi, ka mēs pagarinājām šīs debats laiku. Tiešām komentāri bija ļoti svarīgi, un mēs to arī turpināsim. Tagad mēs pārējām pie nedaudz īsākas uh, sesijas, bet jautājums ir nemazāk svarīgs. Jums atkal būs vēl iespēja arī nākamo jautājumu turpināt. Kā jūs zinat, mēs pasūtījām savu sākotnējā darba ietvaros pie īstenošanas ziņojuma par patēriņu kredītu līgumu direktīvu. Mēs tātad pieprasījām, lai tiktu veikts pētījums. Pētījums ir veikts, to ir veicis juridisko studiju institūts, kas ir saistīts ar, os, kas atrodas Osnabrū, ja nemaldos. Tātad jums ir pētījuma uh, teksts jūsu dokumentos, Un arī politikas departaments šeit ir piedalījies šajā darbā. Paldies arī viņiem par šī pētījuma veikšanu. Cola kungs no Krakovas universitātes, kurš bija vadošajās darbā, diemžēl viņš ir iesniedzis Minhenē. Tie, kas atgriežas uz Bavāriju, varbūt grib zināt, ka tur snieg. Margarita Lavrinovič no Osnabrukas universitātes, kura arī ir juriste, un ir mācījusies, ja nemaldos, gan Anglijā, gan Polijā. Man šķiet, ka man ir viņas eh, CV šeit priekšā. Tātad, jā, Anglijā un Polijā un Vācijā. Mums, laikam, šeit būs vēl viena prezentācija. Ja jūs varētu desmit minūšu laikā sniegt mums prezentāciju, tad mums vēl būtu jautājumiem laiks, bet Lehner kungs, diemžēl, kavējas trialogu sēdē un iespējams pievienosies mums, ja viņš varbūt pagūs to visā citādi es aicināšu kolēģis izteikt komentārus, ja nedošu vārdu Lehner kungam, bet uzklausīsim vispirms par pētījumu no uh, Lavrenovičs kundzes. Paldies, priekšsēdētājs, atvainojos, ka pārtraucu jūs diskusiju, bet es tiešām centīšos runāt pavisam īsi. Mums ir, mērā, mums ir bijis interesi par patēriņu kredīteitingu direktīvas ietekmi, iespējamo ietekmi un Es jums pastāstīšu, kāda ir vispār informācija par šo pētījumu, kāda vispārējie novērojumi attiecībā uz direktīvas ieviešanu. Pēc tam mēs izanalizēsim šīs direktīvas atsevišķus aspektus un ļoti ātri paskatīsimies, kā dalībvalsts ir paplašinājušas direktīvas pielietošanas jomu. Pētījuma tēma ir galvenās grūtības saistībā ar direktīvas ieviešanu. Uzmanība galvenokārt vērsta uz četrām daļām. Pirmām kārtām tā ir pilnībā harmonizēta direktīva, un mēs aplūkosim uz direktīvas pilnīgi harmonizēto aspektu. Otrām kārtām direktīva dod uh, dalību valstīm savas rīcības iespējas. Pēc tam mēs izskatīsim, kādas, kādus variantus paredz šī direktīva, vai kāda ir iespējama. Es nerunāšu varbūt par jauno regulu tik daudz un par tās uh, harmonizētajiem aspektiem. Un arī par tiem aspektiem, kur vēl ir nepieciešama tālāka interpretācija. Tā tad metodoloģija, ko mēs izmantojām, mēs izsūtījām aptaujas anketas 14 dalību valstīm. Sakojot pētījumu struktūru, sakojot pētījumu struktūrā, tātad, lai mēs varētu salīdzināt rezultātus un uh, mēs centāmies aplūkot gan uh, precedenta uh, tiesību sistēmas tradīcijas, no kontinentālās tiesību sistēmas tradīcijas, tā lai mums būtu tāds labs priekšstats par visu kopumā. Tad mēs skatījāmies, cik lielā mērā ir ieviesta direktīva 6 no 14 dalību valstīm ar kavēšanos to bija izdarījušas, un grūtības problēmas bija uh, ziņotas, un tika norādīts, ka ir īsts laika termiņš bijis ieviešanai, tātad vai nu valstīm bija nācies izdarīt daudzus grozījumus pēc transponēšanas grafika gala termiņa, vai arī neievēroja, pavisam nevarēja ievērot šo transponēšanas gala termiņu dažādu izmaiņu dēļ. Salīdzinot ar 87. gada direktīvu, šī direktīva ir pilnīgi harmonizēta. Tas nozīmē, ka dalību valstis ne tikai saglabā un ievieš jaunu regulējumu, kā to paredz direktīva, bet tās nedrīkst arī pārkāpt vai pārsniegt regulācijas un aizsardzības līmeni, pilnībā harmonizētie aspekti šeit ir uzskatī, uzskaitīti. Tātad tā ir standartizētā Eiropas uh, patērētāja aizsardzības uh, kredīta informācija. Tālāk informācija, kas ir jāatspoguļo kredītlīgumā, tad uh, tiesības atkāpties no līguma, tad nosacījumi priekšlaicīgai atmaksāšanai un tālāk vēl kalkulācijas metodas. Runājot par šiem pilnībā harmonizētajiem aspektiem. Sešas no 14 aplūkotajām valstīm transponēja šīs prasības tieši tā, ko direktīva paredz četras valstis ieviesa precīzi varbūt nedaudz mainot uh, teksta redakciju, bet pilnībā saglabājot uh, saturu. Un atlikušās četras valstis, ko mēs aplūkojām, ir tomēr izdarījušas kaut kādas, teiksim, izmaiņas. Tur pastāv zināmas atšķirības arī saturiskajā ziņā, piemēram. Francija neieviesa tiesības uh, tiesības atkāpties eh, no līguma pēc eh, informācijas saņemšanas no informācijas sistēmas, bet jūs detalizētāk informāciju varēsiet atrast pētījumā. Tālāk Tātad mēs runājam par pilnībā harmonizētajiem aspektiem un par otro daļu par uh, harmonizēto informāciju par piekto pantu, bet tikai Latvijā un Rumānijā netika pilnībā transponēts uh, pieprasījums atkāpties no uh, līguma, uh, ko paredz um, attiecīgie panti. Arī Vācijā nosacījums tika transponēts pareizi, bet viņi iekļāva sankcijas, kas ir ārpus 14. Eh, panta 14.1b punkta. Tātad eh, tiesības atkāpties no līguma. Tas ir vēl ceturtais no harmonizētajiem aspektiem, par ko es gribētu runāt. Visa dalība valsts ieviesa atkāpties no līguma, atteikties no līguma, tomēr šķiet, ka šī atkāpšanās eh, iespēja radījusi lielas problēmas un vairumu problēmu dalību valstīs, kā piemēram Vācijā, ir tiesības alternatīvi izmantot šo iespēju. Es domāju, ka šo aspektu vajadzētu vēlreiz pārbaudīt. Visbeidzot, runājot par priekšlaicīgu apmaksāšanu, nekādas īpašas problēmas šeit nav saņemtas, nav, nav dzirdētas, tomēr bija daudz kritikas par, par kompensācijas nosacījumiem. Un par attiecīgu brīdināšanas vai paziņošanas eh, sistēmu, ar kuru patērētājs brīdina, ka viņš veiks šādu priekšlaicīgu atmaksu. Es iešu uz priekšu, jo laiks arī ātri skrien. Pāriešu uz uh, ieviešanu. Direktīva šajā daļā dod dalību valstīm zinām brīvību attiecībā uz ieviešanas uh, mehānismu. Mēs to esam paredzējuši 5. punkta 6. daļā. Tāpat arī nosacījumi ir pantā 15.2 attiecībā uz kompensācijām, un 23. pantā ir paredzēts arī soda procedūras. sniegt skaidrojumu attiecībā par kredītu izsniegšanu atbilstoši sastajām pantam. Tas ir ieviests visās dalībvalstīs, deviņas dalībvalstis nesniedza skaidrojumu attiecībā uz šo pienākumu, un Vācija ir sniegusi parametrus, prasījusi parametrus, kas nav bijuši saistoši. Četras valsts - Austrija, Francija, Portugāla un apvienotā karaliste - deva precīzus skaidrojumus attiecībā uz uh, šo skaidrojumu, kas nepieciešams uh, iesniedzot kredītu piedāvājumu. Nākošais ir šī piemērošanas pakāpe atbilstoši tam, kā nosaka 15. pants. Tātad vairākas dalībvalsts ir paredzējuši dažādas kompensācijas. Šāda kredīta sniegšanas gadījumā 3 no 14 valstīm nenodrošināja nekādas uh, soda sankcijas Vācija. Nepieturējās pie subsidiertāts principu šajā nosacījumā. Runājot par soda sankcijām, vairākums valstu ieviesa šo nosacījumu pareizi. Lielākā daļa sodu ir atrodama patērētāja kredīta uh, likumdošanas aktos dalību valstīs, un lielākā daļa šo uh, soda sankciju ir uh, civiltiesiska rakstura. Attiecībā uz opcijām izvēles iespējām gribētu aicināt aplūkot kopsavilkumu, kur visas šīs iespējas ir aplūkotas, tādā tabulā. Un tur ir redzams, kuru iespēju ir izmantojis, atbalstījusi kura valsts. Gribētu kopsavilkumā tikai pastāstīt kādu rezultātu. Bulgārija neizvēlējās nevienu variantu, Austrija, Francija, Itālija izvēlējās tikai vienu, Kipra, Vācija un Rumānija eh, izmantoja lielāko skaitu opciju. Un Otrais pants sastāvdaļa. Tā bija visbiežāk izmantotā opcija, kur ir runa arī par novēlotiem maksājumiem un atmaksāšanas metodēs starp uh, kredīti izsniedzēju. Un tāpat arī 16. pānta 4. punkta opcija par nosacījumiem par priekšlaicīgu atmaksāšanu un kompensācijām, kas ir limitēts šajā opcijā. Opcijas, kas netika izmantotas, bija opcijas, kas paredz samazinājumu atkāpšanās periodam un opcijas, kas ļauj kreditoram prasīt lielāku kompensāciju attiecībā uz uh, saulēcīgu vai priekšlaicīgu atmaksu no patērētāja puses. Dalība valsts izvēlējušās tās opcijas, kuras visā vismā ir bijušas patērētājiem draudzīgākas attiecībā uz to, cik bieži ir izmantotas šīs opcijas, nav nekādas saiknes starp īstermiņa ieviešanu un uh, nokavētu ieviešanu konkrētās dalību valstīs. Šo slaidu es gribētu izlaist, tātad pārliktam pāri. Runājot uz uh, tvērumu paplašināšanu, lielākā daļa dalību valstu paplašināja tvērumu attiecināja arī uz uh, patēriņu kredītiem, kam ir uh, uh, kredīt ķīla un uz aizņēmumiem, kas tiek izsniegti, lai finansētu īpašumu. Un Vācijā arī tātad vēl viens papildus punkts. Arī tātad paplašināts uz tiem gadījumiem, kad tiek dibināts jauns uzņēmums. Arī šeit mums ir tabula, kura jums parāda tādu kopsavilkumu par šiem paplašinājumiem, kādus ir izmantojuši dalību valsts. Paldies! Tas arī viss. Good, well, thank you very much. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tās tā ir ārkārtīgi sarežģīta tēma. Eh, nebija viegli visu izprast, tomēr tas būs noderīgi nākotnē iespējams, kā Lehner kungs jūs uzaicinās ierasties šeit atkal, un ka, kamēr jūs uzstājāties, viņš nemanām ieradies uh, eh, sanāksmu zālē. Vai jūs gribētu uh, izteikt kādus komentārus? Šobrīd, eh, šo, šajā šo pēcpusdienu mēs nevarēsim pārāk daudz izdarīt, jo mums nav pietiekami daudz laika. Tātad Jūs esat eksperts šajā jautājumā. Kāds ir jūsu viedoklis? Lielas paldies, priekšsēdētājs. Man tiešām sākumā jāatvainojas, jo es piedalījos pat divos trilogos. Pirmais bija veiksmīgs, otrais, nu, varbūt vēl ne. Un tas bija arī ļoti sarežģīts, ļoti saturiski sarežģīts, un es tik ļoti biju iedziļinājies šajā saturā, lai mēģināt kaut kur tikt uz priekšu. Šeit bija runa par mantojuma tiesībām, kas apvienotāja karalistē gūst īpaši ievērību priekšsēdētē. Tādēļ, nu, man bija iespēja ierasties pie jums. Uh, Es pateicos par šo pētījumu, nākotnē arī īs, īsāk un sīkāk to aplūkošu. Ja kāds savās mājās aplūko šīs direktīvas īstenošanu, tad var jūs brīdināt. Esmu to darījis Vācijā un tiešām sagatavojoties uz metriem dokumentu. Pirms viena, diviem gadiem es palūkojos, kā Vācija īstenoja visu un mēs jau parasti visu aizmirstam, tādēļ šāds pētījums tiešām ir noderīgs. Kāda būtu secinājuma arī likumdevējam? Jo runāt par uh, hipotēku direktīvu, es teicu, ka. Daudzas uh, direktīvas īstenoja šo kopīgo patēriņa kredītlīguma direktīvu saistībā uz hipotēkām, nu, tas tā varētu notiekt, taču tad nedrīkst uh, izveidot atkal jaunu direktīvu, kas attiec uz tieši hipotēkām un kas ir uh, pilnīgi citādi izvērsta. Runājot par kompensācijām, tas ir ļoti interesanti, un par to es arī domāju, runājot par šo priekšlaicīgo atmaksāšanu. Un viss šis uh, formulējums ir tik sarežģīts, ka Es kā nacionālais likumdevējs tikai aprobežotos ar pašu nepieciešamāko un jāragās uz to, ka patērētāju kredīti ir masu produkts, un tas ir ļoti īslaicīgs, nevis tāds kā hipotēkas, hipotekārie kredīti, kas tiek ņemti par 30-40 gadiem. Un šeit, saistībā ar šiem īslaicīgiem kredītiem, ir pavisam cita situācija. Mani interesē, varbūt jau tas tika pieminēts, piemēram, gada likmes vai saistībā ar šīm efektīgajām gada likmēm, vai tās ir vienotas vai nē, vai šī direktīva ir īstenota, to es labprāt uzzinātu. Un mēs, protams, arī zinām, ka likums tas ir viena puse, un uh, reālā praksa tas ir kaut kas cits, un tiešām būtu interesanti pēc diviem, trim gadiem paskatīties, kā realitātē šī kredītu piešķiršana izvērsusies pārobežu līmenī vai arī vēl interesantāk pat nacionālā līmenī. Nu, kā lai mēs rīkojamies, varbūt, ka tas man ir jāapspriež vēl manā politiskā grupā 16. martā. Uh, 12.00 es pārtraukšu savu darbību parlamentā. Kopš 17. mārta es nepiedalīšos. Mana pēctece, kas šobrīd ir Bringenas pilsētas eh, mēre, juriste, tas, radīs nekādas, tas neradīs nekādas problēmas, viņa tātad būs mana priekštece. Nu, tādai man vēlreiz ir jāpārdomā tas, kā lai mēs rīkojamies ar šo ziņojumu, bet to es domāju pārspētīšu ar sekretariātu kā mēs varam ieturēt laika grafiku. Un ieteikt vēlreiz par to visu padiskutēt. Paldies! Well, um, that is the most Nu, tās eh, tiešām eh, pārsteidzošas ziņas, ka jūs dosieties prom no parlamenta. Uh, Man likās, ka jūs esat eh, šīs komitejas eh, viens no vispastāvīgākajiem locekļiem. Mēs novēlam jums visu to labāko. Protams, kā grafiks, lai grafiks ir pietiekami elastīgs, eh, mums šo projektu ir jānoslēdz šā gada laikā. Mēs eh, noteikti strādāsim arī pie komisijas eh, viedokļa. Es domāju, ka būtu uh, noderīgi uh, apspriest laika grafiku uh, ar komisijas pārstāvjiem, un tad Švāba kungs varētu atgriezties koordinatoru sanāksmē ar saigāko informāciju. Tādā veidā mums būs iespēja paust savu politisko nostāju par šo svarīgo direktīvu un to, kā tā darbojas. Komisijai to vajadzētu ņemt vērā, ka tā uh, rīkos kon, uh, konsultācijas. Bet ceru, ka koordinatori vienosies par šo jautājumu. Es domāju, ka es tā pieņemu, ka Buzoja kungs arī ir klāt, jo viņš ir viens no ēnu referentiem. Uh, es vēlētos noslēgt diskusijas par šo, uh, jā, par šo ziņojumu šo pēcpusdienu. Liels paldies uh, referentēm Polijas. Mums vajadzēs rūpīgāk izpētīt tabulas šajā ziņojumā. Un apspriest visrūpīgāk. Un Lehner kungs eh, apspriediet laika grafiku, un tad mēs redzēsim, kā mēs varēsim eh, rīkoties tālāk. Vai visus tas apmierina? Labi, tad liels paldies visiem. Tas nozīmē, ka šīs pēcpusdienas sanāksme ir slēgta. Tie, kas nav koordinatori, um, tad rītdien deviņos gaidāms atkal šajā sanāksme zālē uzstāsies uh, Dānijas premjerministrs. Uh, premjerministrs. Tad uzstāsies Danijas prezidentūras pārstāvis Olis Sons. Paldies!